Un tagad gribēju sniegt jums uh, informāciju. Pirmām kārtām gribēju vērties uzmanību uz, ma, uz um, ehm, Madāmas Akinas uh, eh, Mohamadija Šķijānī uh, eh, gadījumu. Viņa tika notiesāta uz, lā, uz, uz nāvi, nometājot ar akmeņiem Irānā. Viņa jau vienreiz ir tikusi pārt ar pletni 99 reizes, jo tika apsūdzēta par um, krāpšanu. Mēs aicinām Irānas svars iestādes pārskatīt vēl vienreiz Aštijāni kundzes lietu. Jebkurā gadījumā Eiropas parlaments ir pret nāves sodu un vēlas novērst, ka šāda veida gadījuma atkārtojas. Dziękuję Państwu. Paldies, kolēģi! Mūsu priekšā jums ir pieejams arī 8. jūlija sanāksmes protokols. Vai ir kādi komentāri?